jums visiem ir izplatīta. Un uh, priekšādātāja konferences pieņemtais darba kārtības projekts uh, tika pieņemts 2010. gada 4. martā, un uh, tas viss jums ir izdalīts saskaņā ar reglamenta 137. pāntu. Pirmdien un otrdien nav paredzētas nekādas izmaiņas darba kārtībā, taču trešdien Rebeka Hārmsa ir iesniegusi pieteikumu zaļo un uh, Eiropas brīvo grupas vārdā. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, mēs esam vēlreiz iesnieguši pieteikumu par uh, kartupeļiem, par amfloras čirnes kartupeļiem kas ir ģenētiski modificēti kartupeļi. Esam iesnieguši šo pieteikumu dažādu iemeslu dēļ. Pašlaik, pašreizējais veselības komisārs pašlaik ir atbildīgs par ģenētiski modificētu organismu iekļaušanu tirgū. Es uzskatu, ka mums vajadzētu ļoti rūpīgi skatīties, kādi produkti nonāk mūsu tirgū. Es uzskatu, ka tas ir skandalozi, ka veselības komisārs tik īsu brīdi pēc komisijas eh, stāšanās spēkā ir ļāvis iekļaut eh, šādus kartupeļus mūsu tirku. Otrakārt, iepriekšējā sasaukumā starp padome un parlamentu bieži vien parādījās viedokļu atšķirības attiecībā uz šo uh, eh, pieļaušanu, ielaišanas procedūru. Barozo kungs vienmēr uzstāja, ka šī procedūra ir jāatvieglo, taču mums ir jādomā, kādus drošības pasākumus mēs iekļausim šajā procedūrā. Es uzskatu, ka mēs pārstāvam uh, mūsu Eiropas Savienības pilsoņus un uzskatām, ka vairākums pilsoņu ir pret šādiem ģenētiski modificētiem organismiem. Mēs uzskatām, ka mums ir vajadzīgas pamatīgas debates par uh, šo par kartupeļu šķirni un par tās iekļaušanu mūsu tirgu. Paldies! Es uzskatu, ka mums ir jāpieprasa arī personāla balsojums šajā balsojumā. Vai kāds no jums eh, vēlas atbalstīt šo priekšlikumu? Šulca kungs, lūdzu. Pret. Grazie, Presidente. Di là da quelle che possono essere le. Paldies, priekšādātāji. kā tīri personīgi mēs varam, protams, arī izvērēt šo jautājumu, un arī grupām ir dažādi noskaņojumi, bet es domāju, ka ņemot vērā, cik ļoti svarīgs ir šis jautājums, mums vajadzētu saņemt iespēju sniegt savu atzinumu. Turklāt mums vajadzētu uzklausīt paskaidrojumus arī par daudziem citiem jautājumiem. Šas, šis šobrīd, mēs bieži vien runājam par jautājumiem, kas ir attāli no Eiropas Savienības, bet šis ir mums ļoti raksturīgs, un tāpēc, domāju, tas jāiekļaut darbu kārtībā. Vypowiedź przeciw pan przewodniczący Schulz. Paldies, Šulc kungs izteiksies pret šo priekšlikumu. Priekšsēdētāji, es, protams, pievienojos Hamsas kundzes bažām. Daudzās dalību valstīs ir visnotaļ pretrunīgas debatas par šo tēmatu. Tieši tāpēc priekšsēdētāju konferencē pagājušajā nedēļā es teicu to, ko es pašlaik visiem atkārtošu. Es uzskatu, ka nav mētiecīgi, lai mēs uh, Uh, ātri novestu debates, kurā netiktu pieņemta nekāda rezolūcija. Es domāju, ka būtu daudz prātīgāk, lai mēs uzdotu atbildīgai komitejai nozīmēt referentu, kas uh, nodarbotos ar šo jautājumu, kas nodarbotos ar šo, uh, ar šo atļaujas procedūru. Es domāju, ka mums ir jāņem vērā kopienas tiesības, mums ir jāatcerās, uh, Eh, kāda lēmuma ir pieņemti komisijā saskaņā ar pašreizējo procedūru. Mums ir jādarbojas tā, lai mēs varētu pieņemt patiešām svarīgus lēmumus. Mēs nedrīkstam atņemt parlamentam tiesības eh, pieņemt būtiskus lēmumus. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums ir jānozīmē referents, kas pārvaldīs mehānismu un eh, sagatavos ziņojumu. Tādējādi mēs panāksim uh, likumdevēja vairākumu šeit parlamentā, mēs varēsim komisiju piespiest rīkoties. Priekšādētāji kungs, es tūlīt būšu, būšu savu uzrunu beidzis. Es uzskatu, ka mūsu mēķis ir panākt likumdevēju vairākumu tā, lai komisija, balstoties uz mūsu starpiestāžu nolīgumu, uh, būtu atbildīga par likumdošanas priekšlikuma sagatavošanu. Es uzskatu, ka šāda rīkošanās būtu daudz labāka nekā ātri novest kaut kādas debatas debašu dēļ. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos, Šulca kungs. Es vēlētos jūs aicināt eh, pieturēties pie reglamenta. Un saskaņā ar reglamentu šeit ir runa par vienminūšu uzrunām. Tāpēc lūdzu nepārkāpiet sev atvēlēto uzstāšanās laiku, jo pretējā gadījumā mūsu visa iekšējā kārtības sabruks. Tātad tas bija zaļo grupas priekšlikums, un tagad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 82 pār, 182 pret, 15 atturējušies. Līdz ar to priekšlikums ir noraidīts. Un mēs darbu kārtību nemainīsim. Ceturtdien nav paredzēts nekādas izmaiņas darba kārtībā, līdz ar to mēs esam pieņēmuši darba kārtību visai plenāras sesijas nedēļai. Līdz ar to es varu pievērsties priekšādātāju paziņojumiem par 8. mārtu par Startautisko sieviešu dienu. Kodāmie kolēģi, dāmas un kungi, kodāmie deputāti. Šodien ir runa par īpašiem svētkiem. Mēs visi Eiropā atceramies, ka Eiropa 8. martā nav galvenais pasniegt ziedus sievietēm. 8. marts ir arī svarīga debašu diena. Tas ir debatas par līdztiesību, par uh, māšu atbalstīšana, kurām ir daudz bērnu, kā arī pret vardarbību pret sievietēm. Eiropas parlaments aktīvi piedalās šajās diskusijās. Sieviešu tiesību komiteja, kā arī lietstiesības komiteja, ir ļoti svarīga komiteja šajā sakarā. 2009. gada novembrī mēs pieņēmām rezolūciju par cīņu pret vardarbību pret sievietēm. Šajā rezolūcijā mēs aicinājām komisiju un dalību valstis uzsākt kopīgas rīcības programmas, lai cīnītos pret vardarbību pret sievietēm. Mūsu mērķis ir padarīt Eiropu par modeli visai pasaulē. Sievietes mūsdienās ir pelnījušas daudz vairāk. Mēs nevēlamies, lai Eiropā zustu demokrātija, mēs nevēlamies, lai sievietes par to maksātu, mēs nevēlamies, lai mātes, kurām ir divi, trīs, četri bērni, nevarētu tālāk strādāt. Viņām ir jābūt tiesībām eh, profesionāli izpausties, tieši tāpat kā vīriešiem. Jācīnās arī pret diskrimināciju darba vietā, taču pastāv tikai viena iespēja panākt šo mērķi. Dažas mātes vēlas palikt mājās ar saviem bērniem, un Arī šāda iespēja ir jāparedz. Nodokļu sistēma ir jāveido tā, lai vis, visi ģimenes locekļi tiktu ņemti vērā. Mūsu mērķis ir pilnīga līdztiesība, kur tas ir iespējams, kur bez tā nevar dzīvot. Diskriminēšana darba vietā, diskriminēšana sabiedrībā - tie visi ir pagātnes fenomeni. Eiropas Savienībā vīriešiem un sievietēm ir uh, vienādas tiesības, un šo tiesību aizstāvēšana ir arī viens no Eiropas parlamenta pienākumiem. Tas ir mūsu pienākums. Es vēlētos, lai neviena sieviete netiktu diskriminēta. Es vēlētos jums, uh, kolēģis, teikt, ka es labprāt redzētu arvien vairāk sieviešu Eiropas parlamentā. Tagad uh, izteiksies uh, politisko grupu vārdā Vortmans kundzes, Vortmans Kols kundze pirmā izteiksies. Uh, uh, Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau jūs teicāt, šodien ir starptautiskā sieviešu diena. Un uh, šodien mēs atzīmējam šīs dienas simto uh, gadskārtu un es domāju, ka to noteikti ir vērts atzīmēt. Mēs noteikti esam daudz ko sasnieguši.